8. oktobrī pārtraukto uh, plenārsēdi pasludinu par atsāktu. Darbie kolēģi! Eiropas parlamenta vārdā es nosodu uh, spridzināšanas uzbrukums Ankarā. Uh, un izsaka līdzjūtību upuru piedarīgajiem.